politisko grupu vārdā Vortmans kundzes, Vortmans Kolas kundze pirmā izteiksies. Eh, eh, Paldies, priekšsādātāji! Kā jau jūs teicāt, šodien ir starptautiskā sieviešu diena. Un eh, šodien mēs atzīmējam šīs dienas simto gadskārtu. Un es domāju, ka to noteikti ir vērts atzīmēt. Mēs noteikti esam daudz ko sasnieguši, bet daudz eh, vēl ir arī darāmā, un to mēs varam izdarīt tikai tad, ja vīrieši un sievietes strādās kopā. Startautiskā sieviešu diena ir eh, solidaritātes simbols, solidaritātei ar visām sievietēm pasaulē, un ir ārkārtīgi svarīga diena, tīpaši ekonomiskās krīzes apstākļos. Tā ir iniciatīva, kas aicina uh, sievietes un vīriešus strādāt labāk kopā, nākotnes un bērnu labā, jo tikai kopīgi mēs varam nodrošināt to, lai sievietēm būtu nodrošināta līdztiesība likuma priekšā, bet arī sociālajā jomā, jo gal galā sievietes ir 50% no uh, iedzīvotāju skaita, bet tāpat laikā viņas nopelna tikai 10% no ieņēmuma apjoma, un tikai 5% sieviešu ir dažādos vadošos amatos, un ir ārkārtīgi daudz nabadzīgu sieviešu pasaulē. Šo situāciju nepieciešams mainīt un uzlabot. Bet runa nav tikai par nabadzību. Ja mēs raugāmies uh, uz dažādām pasaules daļām, piemēram, Āzijā, uh, zēni ģimenēs tiek vairāk vērtēti nekā meitenes. Viņi tiek uzskatītā, uzskatītāki par uh, uh, produktīvākiem ģimenes. Uh, uh, ģimenes ietvaros un uh, bieži vien tiek veikta aborti, ja tiek gaidīta meitene. Tāpat arī nelegāla cilvēka tirzniecība no tās pasaulē ļoti lielā mērā cieši tieši sievietes un meitenes, tāpat uh, sievietes un meitenes cieši arī dažādos konfliktos, no izvarošanas, no vardarbības. Šim jautājumam ir jāpie, jāpievērš ārkārtīgi liela uzmanība, ja mēs gribam patiesi uzlabot sieviešu uh, situāciju. Tāpat arī musulmaņu valstīs sieviešu un meiteņu uh, apspiešana. Šis jautājums arī ir jārisina. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs, Eiropas Savienība, dotu savu ieguldījumu starptautiskās attiecībās un lai veicinātu līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem, starp uh, meitiem un zēniem. Te nav, kā es teicu, tikai runa par cīņu pret nabadzību, bet ir uh, jāatsakās no dažādiem aizsprietumiem, dažkārt kultūras uh, tradīcijām Un ne tikai ārvalstīs uh, šīs problēmas pastāv, arī mums ir darbs veicams Eiropas Savienībā. Mans pēdējais komentārs ir par mums pašiem šeit Eiropas Savienībā. Darbs, kas mums veicams, sākas ar izglītības jomu. Piekļuve izglītībai to mēs nevaram uzskatīt par eh, pašu par sevi saprotam, un tam vajadzētu būt vienam no mērķiem jaunajā 2020 stratēģijā. Paldies! W e, imieniu grupy postępowego. Paldies, un tagad eh, sociālistu un demokrātu progresīvās alianses vārdā Šulckungam vārds. Prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi. Sabiedrība, kur sievietes un vīrieši nav līdztiesīgi, kur viņiem ir jāstrādā šādos apstākļos un jādzīvo šādos apstākļos, šādu sabiedrību nevar uzskatīt par cilvēka cieņai atbilstošu sabiedrību. Pamat nosacījums sabiedrībā ir tas, lai cilvēkus vērtētu pilnīgi neatkarīgi no viņu dzimuma. Uh, Vīriešiem pašlaik tas ir pašsaprotami, taču sievietēm arī pārticīgās zemēs tas vēl ar vien tā nav. Es uzskatu, ka tas ir viens no lielākajiem skandāliem. Es domāju, ka šāda diskriminācija ir jānovērš pēc iespējas ātrāk, un mums kā parlamentam šeit ir daudz darāmā. Kā var eh, teikt, ka sievietes un vīrieši ir līdztiesīgi, ja par vienu un to pašu darbu vienā un tajā pašā darba vietā sievietes saņem citu algu nekā vīrieši? Es nedomāju, ka to drīkst bez komentāriem tā akceptēt. Sievietes, kurām ir daudz sliktāki dzīves apstākļi, veic to pašu darbu, ko vīrieši, bet uh, saņem algu, kas ir par 30 līdz 40% zemāka nekā vīrieša alga. Es domāju, ka mums eh, starptautiskajā sieviešu dienā vajadzētu paust vienu lozungu, proti vienotā pati alga par vienādu darbu vienādos apstākļos sievietēm un vīriešiem. Es uzskatu, ka tas ir viens no priekšnosacījumiem sociālajai taisnībai. Mēs eh, esam ņēmuši vērā, ka komisija pūles darboties Mēs redzam, ka sieviešu tiesību harta tuvojas noslēgumam, un to mēs varam tikai apsveikt. Taču esam nedaudz vīlušies. Un to varētu nodot tālāk arī Barozo kungam. Mēs eh, priecājāmies, ka, protams, ir vajadzīga, vai ir vajadzīgi oficiāli paziņojumi, bet tie jau ir doti. Mēs uzskatām, ka šeit ir jāiesaista arī Eiropas parlaments, ir jāiesaista civilā sabiedrība, tā, lai visi šie paziņojumi arī eh, tik vainagotos rezultātiem. Ja tas paliks tikai un vienīgi oficiāls paziņojums, tad mums būs grūti panākt, lai institūcijas savā starpā sadarbojas tā, lai mēs varētu kaut vai atrisināt vienu no šīm problēmām, ko es pieminēju. Bortmanis Kols kundze pieminēja daudzas citas problēmas, taču starptautiskajā sieviešu dienām mums, kā Eiropiešiem, vajadzētu kopīgi noteikt, ka pat mūsu Eiropas kontinentā mēs neesam panākuši līdztiesību. Ko tad mēs varam darīt arī ar citām lielajām problēmām, kas valda pasaulē, piemēram, ģenitāla izkropļošana. Visas, visi šie briesmīgie notikumi grauj sieviešu tiesības visā pasaulē. Par, ar to mēs nedrīkstam nodarboties tikai 8. martā. Katru ceturtdienu pēcpusdienā Strasbūras nedēļās mēs diskutējam par cilvēku tiesību pārkāpumiem pret sievietēm. Būtu ļoti labi, ja šajā ceturtdien pēcpazienās piedalītos vismaz tik daudz dalībnieku kā pašlaik plenārsēžu zālē. Diana Volis, Alde grupas vārdā. Paldies, priekšsādātāji! Iesākumā teikšu, ka tā bija runa, ko atklāt sakot nebija domājis, ka man nāksies teikt pirms pāris mirkļiem. Uh, Tas notika pēkšņi, bet ir ļoti svarīgi atzīmēt starptautisko sieviešu dienu, un tīpaši svarīgs tas šobrīd, kad ir pagājuši simts gadi, kopš pirmo reizi šī, gada, šī diena tika iedibināta. Šai dienai vajadzētu būt dienai, uh, kad ir vērts svinēt par to, cik tālu sievietes, sievietēm ir izdevies nokļūt, un tāpat laikā tā jābūt dienai, kad atceramies, cik daudz ceļa vēl ejams, cik daudz ceļa vēl ejams ceļā uz vienlīdzību, pilnīgu vienlīdzību. Priekšādātāja kungs, jūs teicāt, ka vēlties, lai šai parlamentā būtu vairāk sieviešu. Jā, un tas ir lieliski, ka ir daudz sasniegts, bet nav pietiekami daudz sasniegts. Un, ja skatos uz savas valsts parlamentu, tad varētu teikt, ka mums vajadzēs pēc pieauguma tempiem vēl 200 gadus, lai būtu nodrošināta pilnīga līdztiesība parlamentā. Līdz ar to temps, kādos ejam, nav pietiekami straujuši. Mums ir jāpanāk daudz ātrāk šī pilnīgā līdztiesība. Vēl viens jautājums, pie kā šis parlaments strādā šonadēļ, ir cilvēku tirzniecība un vardarbība pret sievietēm. Tie ir jautājumi, kas tiks apskatīti pagājušajā nedēļas apmeklē izstādi savā vēl vēlēšana apgabalā. Un šai izstādē tika izstādītas gleznas, gleznas un fotogrāfijas, ko radījušas sievietes, e, kas ir, kas ir tikuši pakļauts cilvēku tirzniecībai no Moldovas. E, tās ir pārstāvs sievietes no Moldovas, kas ievestas Eiropas Savienībā. Ļoti daudz cilvēku tiek šādā veidā pārvadāti kā kontrabandas preces, un šie skaitļi burtiski um, ir milzīgi. Tas gandrīz var tikt salīdzināts ar vergu tirzniecību no Āfrikas uh, agrākos laikos. Un sievietes šai kontrabandas gadījumā ir galvenie uperi. Mums Eiropas Savienībā vajadzētu darīt kaut ko lietas labā. Mums vajadzētu palīdzēt arī šādu cilvēku tirzniecības upuriem, īpaši sievietēm. Tā lai šāda veida notikumi nevarētu netikt vairs piedzīvot. Turklāt mums vajadzētu pievērsties arī sieviešu veselības jautājumiem. Šobrīd tiem netiek pievērsta pietiekami daudz uzmanību un pietiekami daudz enerģijas. Tātad daudz ir sasniegts, par daudz, ko, daudz, par daudz ko varam priecāties, bet tikpat daudz vēl mums ir arī jāpadara. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk zaļo grupas vārdā došu vārdu Kornelisens kundzei. Ja. 8 maart Internationāla fraude. 8. marts ir starptautiskā sieviešu diena. Varam svinēt šo dienu, un esmu to, atceros, ka esam to dzīmējuši jau no senceniem laikiem, to darīja gan mana māte, gan vecmāmiņa. 8. martā parasti tomēr nonāku pie domas, ka vēl tik daudz, kas ir jādara, lai panāktu pilnīgu līdztiesības ar sievietēm un vīriešiem. Sievietēm jāpiedzīvo vardarbību, joprojām tik daudz katru dienu, tik daudz sieviešu dzīvo nabadzībā, joprojām ir sievietes, kas dara visu vienlaicīgi, tās vienlaicīgi pieskat gan bērnus, gan savus, ve savus vecākus, neviens viņām nepalīdz. Tām grūti nonākt vadošos amatos, gan politikā, gan uzņēmumos. Un, bet tāpat laikā, kad domāju par savas vecmāmiņas paudzi, tad atceros, ka viņai vajadzēja pārtraukt savas darba gaitas tajā brīdī, kad viņa aprecējās. Ja domāju par savas mātes paudzi, tad arī viņa savā laikā ārkārtīgi cīnījās, lai panāktu tiesības, lai iegūtu tiesības pati pār savu ķermeni. Un tas viss ir mainījies gadsimta laikā. Pārmaiņas ir notikušas, bet pasauli kļūs labāk tikai tad, ja mēs arī visi centīsimies to vēl joprojām maksimāli uzlabot. Varam dot milzīgu ieguldījumu mēs kā Eiropas Savienība līmenim, bet nevaram to darīt tikai tad, ja pāris vārdos paslavēsim to, cik augstu vērtējam cil, sieviešu un vīriešu vienlīdzību. Nē, vārdi, ir, vārdi, protams, ir skaisti. Un solījumi ir lieliski Un lūk, arī komisija lika priekšā sieviešu tiesību hartu ar ļoti labi izvēlētiem vārdiem, bet jāsaka, esmu diezgan skeptiski par visiem šiem attiecībošiem jautājumiem, jo par šīs hartas izstrādāšanu nenotika konsultācijas ne ar nevalstiskajām organizācijām, ne arī ar sieviešu sabiedrības pārstāvjiem. Un uh, tāpēc man skepsi, atklāt sakot, vēl ir tikai pieaugusi. Tas bija viens no Redings kundzes pirmajiem uzdevumiem vienlīdzības eh, komisārs amatā. Nu, tāpēc varbūt eh, labprāt domāšu, ka varbūt ka viņa vēl vienkārši nav izpildījusi visu savu potenciālu. Bet tāpat laikā visām dalībvalstīm vairāk vajadzētu pievērsties par tiesību aktu pieņemšanu attiecībā par tvardarbību pret sievietēm un vajadzētu pieņemt reāls instruments, reāls pasākums, kas ļautu pastiprināt sieviešu līdzdarbību, piemēram, komercdarbībā, darba savās darba vietās, uzlabojot, piemēram, šo darba laika sadali, tā lai tās spētu apviest, apvienot profesionālo dzīvi un privāto dzīvi. Ja Eiropas komisija šos jaukos vārdus tiešām pārvērst arī konkrētos reālos rezultātos, tad es būtu pirmā tā, kas celtos kājās un viņiem aplaudētu. Ja šāds pārmaiņas tomēr. Uh, vēlamies, tad mums jāstrādā plecu pie pleca, un komisijai ir jākonsultējas ar parlamentu, gan ar labajiem, gan ar kreisiem spēkiem šai parlamentā. 8. marts nav tikai vienīgs starptautiskā sieviešu diena. 8. marts ir arī mana dēla dzimšanas diena. Manam dēlam šodien palika divi gadi, un tāpēc es ceru viņa labā, viņa vārdā, ka pēc 30 gadiem Eiropa būs tāda vieta, tāda vieta uz zemes, kur uh, viņa sieva, varēs uh, dalīt pienākumus ar viņu, kur šai ģimenei būs vienlīdzība un kur viņa sievai būs tikpat liela iespēja kļūt par profesoru vai par kādu uzņēmumu direktoru kā viņam pašam. Un ceru, ka pasauli līdz ar to tiešām būs daudz laimīgāk un veiksmīgāk. Paldies! Paņi Marina Janau. Paldies, un tagad vārds Marina Janakudakis, uh, Eiropas konservatīva un reformista vārdā. Paldies! Startautiskā sieviešu diena mums dod kopīgu iespēju risināt jautājumus un uzdevums, ar kādiem šobrīd saskars sievietes. Mums ir jāvēršas pēc dažādām nelīdztiesības formām, Bet tāpat laikā ir jāatzīmē tie sasniegumi, kas ir panākti gadsimta laikā. Mēs apvienotā karalistē esam īpaši lepni, ka varam uh, atzīmēt to, ka mēs esam virzījušies uz priekšu sieviešu tiesībās. Uh, sievietes tādas kā Emily Pankers, kas uh, savulaik vadīja sieviešu uh, kustību, panāca ievie, sieviešu tiesības uh, balsot. 93. Uh, jā, gadā arī sieviete iegūda 93. Uh, um, Nobelvalmu. Un Margareta Tečer uh, arī tika ievēlēta 79. gadā, un tā bija pirmā sieviete premjerministra. Sievietes uh, augstos vadošos posteņos un sieviešu līdztiesība ir tikpat svarīgi jautājumi, kā uh, tie bija tad, kad tika toreiz ievēlēta pirmā sieviete premjerministra. Mēs nodrošinām uh, iespējas uz izglītību un citas lietas, bet tomēr atalgojums atšķirības pastāv. Mēs nevaram visu to atrisināt ar eh, likuma palīdzību, jo sievietēm ir tik daudz pienākumu arī ārpus darba. Mums, kā parlamentam, vajadzētu censties palīdzēt sievietēm, lai viņām būtu izvēle viņu darbībā, ja viņas vēlas uh, attīstīt savu Uh, darba karjeru, tad viņām jānodrošina līdztiesīgi apstākļi. Ja viņas izvēlas uh, vairāk laika pavadīt mājās un audzināt bērnus, tad arī viņas nevajadzētu uzskatīt par zemākām un uh, kā maisaimniecēm neparedzēt viņām nekādas tiesības, jo katra cilvēka, katras sievietes ir devums, ir novērtējams. Es domāju, ka viena sieviešu grupa ir ārkārtīgi būtiska, un 14. martā mēs aps, Atzīmēsim mātes dienu Anglijā. Nu, tā, manuprāt, ir īpaša sieviešu grupa, jo šīs sievietes uh, sevi velta savu bērnu audzināšanai, un atbilstoši to veicot, viņas dod lielu ieguldījumu mūsu visu kopējā mērķī. Viņas veido sabiedrību, kurā ievalda tolerance un tiek uh, respektēts cilvēku tiesības neatkarīgi no cilvēka dzimuma. Paldies! Un Eva Brita uh, Svensona Goe uh, grupas vārdā. Paldies, priekšstādātāji! Šodien mēs atzīmējam Startautisko sieviešu dienu un pirms 15 gadiem tika pieņemta arī ANO platforma sieviešu tiesību jautājumos. Ņujorkā tika izvērtēts uh, šis process un tā rezultāti, un uh, tur piedalījos arī es un citas Eiropas parlamenta pārstāvis, un mēs redzējām, ka uh, Sievietēm visā pasaulē bieži vien nāks samierināties ar esošo situāciju, neskatoties uz to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis pēdējā laikā labas eh, rezolūcijas, Tarabela ziņojumu un Pekinu plus 15 ziņojumus. Un tomēr eh, lēmumi, kas tika pieņemti ANO sanāksmē, nav reāli realizēti dzīvē. Eiropas eh, Savienības valstu valdības, acīm redzot, nav izvirzījušas sieviešu tiesības priekšplānā, kā Eiropas parlaments to ir demonstrējis ar savām rezolūcijām. Dažkārt man ir tāda sajūta, ka Eiropas Savienības valstu valdības izmanto šo Pekinas platformu, lai citām valstīm dot pamācības dzimuma līdztiesības jautājumos, un bieži vien citus mācīt ir vieglāk nekā pašam sasniegt rezultātus. Uh, pašreizējās komisijas uh, uh, priekšstādātājs Barozo, pirms viņš tika ievēlēts, viņš solīja izstrādāt sieviešu tiesību hartu. Mēs tagad redzam šo komisijas dokumentu, un mana grupa, goja grupa, ir ārkārtīgi satraukta par to, ka šis dokuments ir saturiski vājš, un esam satraukti par to, kā šī harta tika izstrādāta. Tas ir tikai papīra dokuments, tas tikai paliek uz papīra. Nav nekāda līdzdalība bijusi, nav līdzdarbojies ne Eiropas parlaments, ne nacionālajie parlamenti, nekādas sabiedrības grupas, ne nevalstiskās organizācijas, un Eiropas uh, pilsoņi arī ir pilnībā tikuši ignorēti šajā hartas izstrādāšanas procesā. Uh, Uh, Barozo kungs nepietiek tikai izstrādāt deklarāciju par kopīgām vērtībām, bet Eiropas uh, sievietēm un vīriešiem ir nepieciešams spēcīgs dokuments, kas izstrādāts kopīgā sadarbībā līdzdarbojoties visām iesaistītajām pusēm. Lai šis būtu pirmais uzmetums, pirmais uh, darba variants eh, šai sieviešu tiesību hartai, un tagad izmantosim laiku līdz nākošai starptautiskai sieviešu dienai, lai izvērstu debatas un diskusijas ar parlamentu un eh, dalību valstu attiecīgām grupām un iestādēm, un tikai tad mēs varēsim atzīmēt nākošo starptautisko sieviešu dienu un redzēsim, vai tiešām būsim kaut ko sasnieguši šai jomā. Mēs uh, esam strādājuši pie sieviešu tiesībām, un to darām ne tikai šodien, 8. martā, bet katru dienu, un tieši tas ir Eiropai un Eiropiešiem vajadzīgs. Paldies! Un tagad Andrejasens kundzei vārds uh, Eiropas uh, brīvības un demokrātijas grupas vārdā. Paldies priekšsādātāji, kolēģi! Šodien es gribētu lūgt visiem politiķiem un likumdevējiem pārtraukt izdot visus demagoģiskos likumus par līdztiesību, kas uh, reāli padara dzīvi sarežģītāku strādājušām sievietēm. Viņi tikai pasliktina šo situāciju strādājušām sievietēm. Līdztiesība tie nav likumi, bet tā ir uh, sabiedrības rīcība. Es esmu strādājoša māte un esmu strādājusi 30 gadus un nekad neesmu paaugstināta darbā uz kādiem citiem kritērijiem, kā tikai man profesionālā kvalifikācija, un es būtu aizvainota, ja man kāds dotu īpašu attieksmi tikai tāpēc, ka manu dzimumu nosaka manas chromosomas. Tomēr man ir konkrēts lūgums šim parlamentam aizsargāt sievietes šajā pasaulē. Es prasīju, lai uh, Spānijas uh, zemes un īpašuma problēmas tiktu risinātas, jo Spānijā tiek uh, nojaukta mājokļi, sievietes, vīrieši zaudē darbu. Uh, Es gribu, lai tiktu pārtraukta Eiropas Savienības fonda iepludināšana tādos reģionos, kur tā tiek pārkāptas tiesības. Vai jūs nedomājat, ka tā ir vardarbība pret uh, cilvēkiem? Gribu, lai šis parlaments aizsargātu tos, kuriem tas ir nepieciešams. Un mēs nedrīkstam uh, ļaut budžeta līdzekļu tērēšanu šādās jomās. Es uh, gribu lai tiktu atrisināt šis budžeta jautājums simtprocentīgi, un tieši tādā veidā es gribu, lai parlaments uh, izpaust savu respektu pret sievietēm un vīriešiem Eiropā. Tiem cilvēkiem, kuri maksājot nodokļus, ļauj šai Eiropai pastāvēt. Paldies! Izžešeņi. Paldies tālāk Kristīna Morvai, grupām nepiesaistīto deputātu vārdā. Szeretném felhívni, eh, kedves képviselőtársak. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, pievērst deputātu uzmanību kādai lietai. Tā ir ļoti liela kļūda, tad, kad mēs runājam ļoti vispārīgi, kad mēs runājam vispārīgi par Eiropas sievietēm un uh, sieviešu tiesībām Eiropā. Un tajā pašā laikā mēs neņemam vērā uh, to sieviešu situāciju, kas uh, dzīvo uh, valstīs, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis. Tā, it kā tās būtu kādas otršķirīgas sievietes. Uh, Būtu ļoti svarīgi, lai mēs pasūtītu pētījumus par sieviešu situāciju Centrāla Eiropas valstīs. Arī Eiropas kontinentā ir ļoti liela diskriminācija pret sievietēm. Es vēlētos šeit pieminēt vairākas jomas, kas ir saistītas ar liberalizāciju, ar brīvo tirdzniecību, un pirmā joma ir multinacionālās firmas. Tie ir lielie Eiropas uzņēmumi Eiropā. Šie uzņēmumi ievieš pavisam atšķirīgas normas un atšķirīgus standartus attiecībā uz drošības situāciju, attiecībā uz darba apstākļiem, uh, lielajos hipermarketos, lielveikalos. Šie noteikumi attiecas arī uz veselības noteikumu ievērošanu darba vietā, uz darba stundām un tā tālāk. Centrāla Eiropas valstīs tiek piemēroti pavisam atšķirīgi standarti nekā Rietuma Eiropā. Vēlētos runāt arī par migrāciju Eiropas iekšienē. Centrāla Eiropas sievietes dzīvo ļoti sarežģītos apstākļos. Īsnībā viņas ir ekonomiskie bēgļi. Viņas eh, strādā Eiropas mājasēmniecībās kā mājkalpotājas, viņām ir jāatstāja sava dzīvesvieta, jāatstāja savi bērni savā valstī un ir jādodas uz citu valsti. Līdz ar to viņu situācija ir pavisam atšķirīga no Rietuma Eiropas eh, sieviešu situācijas. Viņas dzīvo ļoti smagos apstākļos, uzskatu, ka šīs problēmas būtu jāatrisina. Lielas paldies! Tagad sveicu komisāru Džonu Dallī. Dodu viņam vārdu izteikties Eiropas komisijas vārdā. Thank you, Mr. President. Lielas paldies, priekšsādātāja kungs, godātie deputāti. Esmu priecīgs, ka šajā savā pirmajā uzrunā Eiropas parlamenta priekšā var uzstāties tieši šodien, šai svarīgajā dienā, 8. martā, Startautiskajā sieviešu dienā. Tas man ir gods, ka varu pārstāvēt komisiju un it īpaši Redingas kundze šobrīd, kas vadīs komisijas centienus pamatiesību aizsargāšanas jomā. Šī ir unikāla iespēja kopīgi svinēt šo ekonomisko, politisko un sociālo sasniegumu kopumu, kas, eh, ko, ko guvušas sievietes pagātnē šobrīd un nākotnē. 1957. gadā dzimuma līdztiesība tika iekļaut kā viens no principiem mūsu mūsu līgumos. Tam visam sakojuši virkne lēmumu gan Eiropas kopienu tiesā, gan citur, kas ļauš mums izveidot zinām juridisku struktūru šādas dzimuma līdztiesības no ievērošanai. Gribams atgādināt, ka dzimuma līdztiesība ir ne tik viena no pamatēs tiesībām, kas ierakstīta līgumā, bet tā ir arī dzinējas spēks mūsu kopējo mēķu sasniegšanā. Uh, pagājušo piekdienu Eiropas komisijas priekšsēdētājs un vicepriekšsēdētāja Redings kundze no jauna apliecināja savas saistības šā, īstenot šīs uh, dzimuma līstietības vērtības, iesniedzot šo sieviešu tiesību hartu, kurā atspoguļots komisijas vēlmes stiprināt vīriešu un sieviešu līdztiesību. Uh, visās jomās. Pirmām kārtām ekonomiskā, eh, ekonomiskajā situācijā nodrošinot vienlīdzīgu maksu par līdzvērtīgu darbu, nodrošinot vienlīdzību lēmumu pieņemšanas jomā, nodrošinot eh, nu, jebkādu cī, visveidu cīņu pret vardarbību, kas notiek pamatojoties uz dzimumu. 2010. gadā šī hārta varētu tikt pieņemta, pēc tam izstrādāsim tālāk visaptverošu stratēģiju dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Šī stratēģija sieviešu hartas principus tālāk pārvērtīs konkrētos pasākumos un principos, kas tiks īstenot turpmākos piecus gadus. Priekšsādīkungs, de, godātie deputāti, ir ambiciozi projekti, ambiciozi mērķi, bet komisija, komisija tos nespēs sasniegt viena pati, pats saviem spēkiem. Te būs jāstrādā jo ciešā sadarbībā ar saviem galvenajiem partneriem Eiropas Savienības līmenī un ir īpaši ar jums, ar Eiropas parlamentu un sieviešu tiesību komiteju. Startautiskā sieviešu diena dod mums lielisku iespēju visiem atminēties, kādas saistības šai jomā esam uzņēmušies. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies komisāru kungam. Līdz ar to esam noslēguši šos paziņojumus, šo darbu kārtības punktu, kas saistīts ar Starptautisko sieviešu dienu. esam apliecinājuši savus centienus cīnīties pret vardarbību pret sievietēm un garantēt dzimumu līdztiesību. Līdz ar to tālāk pāriem pie nākamā darba kārtības punkta, tās ir vienas minūtes runas, saskaņā ar reglamentu 150. pantu, un pirmā ir Basēs Kukunze. declaraia făcută de către preedintele statelor unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare